tiem, paldies visiem tiem, kas uh, izteica atbalstu, un es atvainojos, ka tulkojums vēl nav uh, nodrošināts citās valodās. Paldies! Līdz ar to šīs debates par cilvēktiesību stāvokļa ikgadējo ziņojumu ir beigušās. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par sarunām par ANO ieroču tirdzniecības līgumu. Lūdzu. Thank you very much, Madam President. Um, honorable members. Paldies, priekšēdētāji. Uh, šī nozare, starptautiskā ieroča tirzniecība, ir viena no vismazāk regulētajiem sektoriem starptautiskajā tirzniecībā. Um, ieroči visai viegli nonāk nelegālajā tirzniecībā. Un, ja tās no, ja no, ieroči nokļūst nepareizajās rokās, tas var apdraudēt gan mieru, gan startautisko drošību. Un es uzsveru, ka šis jautājums ir jānoregulē pēc iespējas ātrāk. Mums Izveidojot ieroču tirniecības līgumu, ir iespēja noteikt kopējus standartus starptautiskajiem parasto ieroču importam, eksportam un pārsūtīšanai. Eiropas Savienība ir jau no paša sākuma iesaistījusies šajā iniciatīvā, un mēs uzskatām, ka ieroču tirniecības līgums uh, Līgumam ir potenciāls, lai varētu uzlabot cilvēku dzīvi, drošības apstākļus un nodrošināt, lai ieroču tirzniecība notiktu ļoti atbildīgā veidā. Eiropas parlamentam ir bijusi liela loma šajā kampaņā. Jūsu pirmā rezolūcija tika pieņemta 2007. gadā, un tajā tika atbalstīts ieroču tirzniecības līgums. Es ļoti priecājos par to, ka parlaments pieņēmis ja, jūlijā jaunu rezolūciju, kad ANO konferencē jūlijā par līgumu notiks debates. 2012. gada jūnijā Eiropas Savienības ārlietu ministri vienosies par padomas secinājumiem par ieroču tirzniecības līgumu. Uh, un noteiks Eiropas Savienības prioritātes. Mums ir jānodrošina, lai šis līgums būtu pēc iespējas stingrs un kategorisks. Un tāpat Uh, runa būs ne tikai tajā par uh, ieroču eksportu, bet arī tranzītu, pārvadāšanu un brokeru aktivitātēm. Ir paredzēts visas, šos, visas šīs jomas uh, pakļaut stingrai kontrolei. Un mēs esam paredzējuši šajā līgumā kontroli, kas attieksies arī uz konvencionālajiem uh, Eh, ieročiem, ne tikai uz lielām militārām sistēmām. Mums ir jāgādā par to, lai līgumā būtu skaidri un stingri parametri, eh, saskaņā ar kuriem vērtēt, eh, novērtēt ieroču pārvadāšanu vai nodošanu. Šajā ieroču tirniecības līgumā būs arī uh, efektīvs ieviešanas mehānisms, kas paredzēs, ka iesaistītās valstis izveido nacionālas tātad dalībvalstu kontrolas sistēmas, lai kontrolētu ieroču nodošanu. Un būs paredzēti arī sodi, ja šī nodošana nebūs notikusi saskaņā ar atļaujām. Un mums ir jābūt vienotiem un mans dienests ļoti aktīvi strādā, lai mēs būtu gatavi aizstāvēt Eiropas Savienības nostāju konferencē, kas būs veltīta šim jautājumam visās augstā līmeņa sanāksmēs ar dalību valstīm, ieskatot Ķīnu, Indiju, ASV, Krieviju, Pakistānu un Meksiku, mēs esam šo jautājumu aktīvi pārunājuši un turējuši darba kārtībā. Esam organizējuši desmit seminārus un Mūsu darbs, protams, nebeigsies ar ieroču tirniecības līguma pieņemšanu. Lai šim uh, līgumam būtu efekts, tas būs jāīsteno, un Eiropas Savienība ir gatava arī piedāvāt savu palīdzību un atbalstu valstīm, kam ir nepieciešams izveidot efektīvu ieroču tirniecības uzraudzību. Aston, Priekšsēdētājs kundze, Eštons kundze, tagad pievērsīsimies politisko grupu pārstāvjiem. Sākumā vārds Gāler kungam no Tautas partijas grupas. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos, ka Eiropas Savienība ir pieķērusies klāt šim jautājumam par jaunu līgumu par ieroču tirzniecību Pagājušajā pagātnē Eiropas Savienība ir atbalstījusi trešās valstis, lai kādu subsidēto valsti novest tādā stāvoklī, ka viņi varētu pat no sevis īstenot šādu ieroču uzraudzību. Man galvenais ir nepazaudēt mūsu galvenos mērķus. Līgumam ir jābūt plašam, kas īstenotu labu ieroču kontrolas režīmu Šeit ir jāņem vērā pēc iespējas plašāka valstu dalība, kā arī pēc iespējas plašāks loks konvencionālo ieroču. Šim līgumam jābūt arī darboties spējīgam, un lai mēs reāli varētu ierobežot nelegālo ieroču tirzniecību. Līgumam jābūt arī juridiski saistošam, lai tiktu ievērotas starptautiskās uh, cilvēktiesības, starptautiskās humanitārās tiesības. Jūs ļoti pareizi pieminējāt šos vieglos ieročus, kurus var ļoti viegli transportēt, ka tā ir īpaša problēma. Daudz lielāka pat nekā masu iznīcināšanas ieroči. Un es priecājos jūsu par jūsu šo realistisko pieeju. Šāda pieeja mums ir nepieciešama arī, lai atbalstītu pilnīgu caurskatāmību manuprāt, attiecīgajiem reģioniem ir jāsniedz savi ziņojumi attiecīgajās valdībās. Tāpat ir būtiski, lai arī nevalstiskās organizācijas un sabiedrības veidotas organizācijas būtu kā tāda svarīga papildu funkcija. Un es ceru, ka mums kopā Eiropas Savienībai, dalībvalstīm un ANO tiešām izdosies uh, īstenot reālu, efektīvu tirzniecības režīmu ieroči tirzniecībai. Paldies! Paldies, Galerkungs! No sociāldemokrātiem Annas Gomeškunds vārds jums. Savā rezolūcijā mēs esam pieminējuši šo tiesisko saistību svarīgumu, cilvēktiesību ieropu ievērošanu. Un īpaši tos reģionus, kur ir speciāli jāaizsargā, dalībvalstīm ir jādarbojas daudz vairāk, lai varētu cīnīties pret nelegāliem mazu ieroču tirzniecību. Šī tirzniecība ir ļoti plaša, turklāt arī jā novērš tās, lai ieroču ražošanas tehnoloģijas nokļūtu reģionos, kuri nav demokrātiski un ar kuru palīdzību varētu uzsākt kārus. Ir ļoti būtiski, lai visa informācija par ieroču ieviešanu, izvešanu, nodošanu tālāk tik izplatīta visā pasaulē, lai ne viens uh, ierocis nepaliktu neziņā. Mums ir jānovelk ļoti skaidrs sarkanās līnijas un arī jānodrošina šīs vienošanās īstenošana. Mēs nedrīkstam atpalikt no savām nostājām, un mums ir jāparūpēs par starptautisko cilvēktiesību aizsardzību. Paldies! Jete Mekī kundze no liberāļiem lūdzu ole olemassa globaaleja asekaupan sääntöjä. Paldies. Šobrīd nav visā pasaulē darbojošos noteikumu starptautiskajam ieroču tirzniecībai. Mēs ceram, ka pēc sēdes Ņujorkā mums būs šādi noteikumi. Ir ļoti būtiski, lai mums ir plašs līgums, visaptverošs līgums, uh, lai piedalītos Eiropas Savienības dalībvalsts Ķīna, Indija, ASV un Krievija. Eiropas Savienības dalībvalstīm šobrīd ir kopīgi noteikumi par ieroču tirniecību ar trešām valstīm, taču ar to nepietiek. Priekšētājs kundze vēlos runāt par pāris konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, piemērotības joma tā ir ļoti svarīga, taču vēlos pieminēt arī kontroli. ir būtiski, lai mums būtu efektīva un saistoša kontrole ar iespējamām sankcijām, jo bez caurskatāmības un kontrolas šis nolīgums būs tikai tukši vārdi. Un tas nav atbalstām. Kontrolē jāspēj darboties, un, manuprāt, ANO būtu īstā iestāde, kurai varētu uzticēties šajā ziņā ir būtiski cienīt cilvēktiesības, lai tās tiktu cienītas arī citu vietu. Karš ir cilvēktiesība rupšs pārkāpums, un es ceru, ka ar šo šī līguma palīdzību mēs panāksim to, lai līgumslēdzēs puses nenogādātu ieročus tur, kur pastāv bažas par Nu, vardarbīgiem noziegumiem un cilvēku izniecināšanu. Es vēlreiz vēlos pateikties Eštēns kundzei par labo sadarbību un to, ka viņa šo jautājumu ir ar šo jautājumu strādājas tik efektīvā veidā, taču patiesībā īstais darbs sākas tikai tagad. Paldies, Jakim Makī kundzei, un tagad vārds Kronbergs kundzei pusotru minūtu. Dārgie kolēģi, paša reizējā krīze pilnīgi noteikti parāda, kāpēc mums ir vajadzīgs tāds nolīgums, jo Ķīna, bet īpaši Krieviet, Krievija <clears throat> eksportē ārkārtīgi daudz ieroču, ar kuriem tiek nogalināti uh, sievietes, bērni un citi nevainīgi cilvēki. Mēs visi zinām, ka ES ir pienācis laiks aizstāvēt savu pozīciju Ņujorkā. Es domāju, ka ziņojums, ko mēs kur mēs balsosim eh, rīt, to skaidri parāda un arī grozījumi iet tajā virzienā. Ir noteikti jāpatur prātā, ka mēs vairs nevaram izšķirt starp militārajām un civilajām lietām. Šāds dalījums vairs nav iespējams. Otkārt, es vēlētos pateikt, ka komitejā uh, tautas partijas pārstāvi balsoja pret maniem grozījumiem. Un tas nav saskaņā ar mūsu uh, Eiropas Savienības nostāju, un es ceru, ka tautas partijas kolēģi tomēr nobalsos par ziņojumu. Un tad pēdējais jautājums ir par plašāku sabiedrības pieeju šādai informācijai. Un te vajadzētu pieminēt NVO un dažādu domnīcu sadarbību ar eh, parlamentu kas mums visiem tik ļoti patīk. Paldies Kronbergas kundzei, tālāk Van Orden kungs eh, konservatīvā vārdā. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Es vēlētos paslavēt Jeten Makī kundze par šo ziņojumu. Um, mm, tad man ir jāsaka, ka e, šeit mums ir runa par um, ieroču tirdzniecības līgumu un nevis par atbruņošanās līgumu. Es pats mājās esmu daudz strādājis ar šādu veidu līgumiem, īpaši, kas attiecās uz kainieku mīnām. Un e, mums vajadzētu apzināties, ka šī ieroču tirdzniecības līguma aptvērums ir diezgan ierobežots un tās nekādā veidā neietekmēs starptautisko ieroču eksportu. Apvienotajai karalistē ir īpaša interese par šo tēmu. Uh, jo mēs bijām vieni no autoriem ANO rezolūcijai, kas tika pieņemta 2006. gadā par ieročiem. Nevajadzētu arī pārāk zemi novērtēt aizsardzības lomu uh, nacionālajā drošībā. Un tagad mēs esam jau iejaukušies nacionālās suverenitātes jomā diezgan pamatīgi. Uh, Es nesaprotu, kāpēc, uh, lai šīs līgums tiktu pieņemts, ir, ne, ir tik izšķiroša ES nostāja. Jo tur taču ir iesaistītas atsevišķas dalībvalstis. Drīzāk vajadzētu ar diplomātiskiem kanāliem ietekmēt tādas valstis kā Ķīna, Krievija un Pakistāna, parakstīties pie visaugstākajiem uh, standartiem. Priekšsādātājs kundze nodrošināsim to, ka uzmanība tiek pievērsta svarīgākajam. Tāpēc, ka parasti tad, kad mēs eh, runājam par šiem jautājumiem, mēs vienkārši sevi šaustām, bet tie, kas ar to nodarbojās, turpina darboties. Paldies man ordeni kungam, tālāk Buftona kungs. Paldies priekšsādātājs kundze. Amerikā un Kanādā ir bijusi ļoti liela pretestība ieroču tirdzniecības līgumam. Un te skaidri parādījās, ka šajās debatēs ir ļoti lielas viedokļu atšķirības. Amerikā un Kanādā ieroči ir atļauti, atļauta ieroču lietošana un turēšana mājās, un lielākai daļai Maizemniecība tāds ierocis arī ir, bet apvienotajā karalistē piekļuva ieročiem ir ļoti ierobežota. Un varbūt, ka mēs varam ierobežot eh, ieroču tirdzniecību ES eh, e iekšienē, taču tas eh, nebūtu nekas. Uh, nozīmīgs. Mēs tikai satracinātu tos, kas atrodas Atlantijas okeāna otrā pusē. Paldies Bastonu kungam tālāk uh, Lūzinga kundze. Pagājušajos gados starptautiskā ieroča tirzniecība ir pieaugusi un Eiropas Savienības dalība valstis atkal var reģistrēt apšaubāmo sasniegumu ar apmēram 50% dalība šajā tirzniecībā, un lielākā daļa šo ieroču dodas krīžu reģionos un konfliktu reģionos. Tādēļ šeit tirzniecība būtu jāizliedz pilnībā. Šobrīd ANO līmenī notiekošās sarunas dodas pareizajā virzienā. Cerams, ka šis līgums nākotnē arī nepaliks tikpat vājš un nederīgs kā iepriekšējās vienošanās. Tādēļ pēc šī veiksmīgā līguma noslēgšanas mums ir jāsako līdzi, lai šis līgums tiktu arī īstenots. Konstruktīvā sadarbība saistībā ar šo rezolūcijas izstrādi ir ļoti laba zīme, par ko arī priecājos, taču jo vairāk tad neesmu apmierināta ar to, ka izvairamies no otrā paragrāfa rezolūcijā. Vēlos vēl pateikt to, ka izmeklējumi ir pierādījuši to, ka izdevumi militārajā jomā salīdzinot ar administratīviem izdevumiem citās jomās ir daudz zemāki. Ieroču samazināšana var veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Paldies! Liseka kungs, pusotra minūte. Predničonca, pani visoka predstaviteļ, ja chciałem na początku powiedzieć, že bardzo dziękuję za... Priekšsēdētājs kundze, es pateicos uh, Aštons kundzei, kas ir ieradusies. Es zinu, ka tas nav viegli koncentrēties uz šo ieroču tirniecības līgumu, kad visi dzīvo līdz Eiropas futbola čempionātam. Uh, taču vēlos uzsvērt to, ka Eiropas Savienība ir ļoti aktīva divpusējās sarunās par ieroču tirzniecību. Mums par to ir jārunā, mums ar to ir jānodarbojas, taču mums ir jāsadarbojas arī ar citām valstīm, kā ASV, Ķīna un Krievija. Ieroču tirzniecība, kā mēs to zinām, vienmēr ir ļoti kontroverss jautājums. Eiropas Savienība ražo ieročus, eksportē tos un ieroču ražošanas, ru, ražošanā strādā tūkstošiem cilvēku. Aizsardzības budžeti tiek samazināti Tādēļ šī aizsardzības eh, un bruņošanās industrija meklē jaunus noietu tirgus, un Lēzingas kundze pareizi teica, ka mēs nedrīkstam tirgot ieročus tajās valstīs, kur ir konflikti. Šos ieročus nedrīkst izmantot pret civilo sabiedrību. Paldies Liseka kundzei, Kopas kundze. Paldies priekšēdētāji šīs uh, eh, likuma caurums, kas līdz šim trūka, mums jau nebija kārtīga ieroču tirdzniecības līguma, ir vedis pie lielām, lieliem cilvēku zaudējumiem, un tas arī atbilst Eiropas Savienības vērtībām veicināt cilvēktiesības visā pasaulē, kā arī mieru. Tādēļ mēs atbalstam visaptverošu, juridiski saistošu līgumu, kas ņem vērā visus tirdzniecības aspektus ar konvencionālajiem ieročiem un īpaši šiem mazajiem ieročiem un sprīdzekļiem. Ir ļoti būtiski, lai šīs procedūras ir pilnībā caurskatāmas, jo bez caurskatāmības mēs nevaram nodrošināt praktisko līgumu piemērošanu un nevaram arī panākt soļus, panākumus uh, apkarojot korupciju šajā jomā. Rezolūcijas priekšlikums, par ko runājam sākumā, satur pozitīvas norādes, taču pateicoties tā Eiropas tautas partijas grupai, uh, šīs nostājas tika izsvītrotas. Es ceru, ka šie punkti vēl tiks pārskatīti un ka mēs iestāsimies par tiešām juridiski saistošu līgumu. Tas ir svarīgs arī saistībā ar ANO konferenci nākamajā mēnesī. Ir norādes par to, ka šīs nolīgums varēs tikt noslēgts Labi, pozitīvi. Paldies, Kambelkungs. Man ir vairāki jautājumi, ko es vēlētos uzdot Eštonas kundzei. Pirmām kārtām es nesaprotu, kāda ir ES loma ANO ieroču tirdzniecības līgumā. Tas taču ir. Uh, nolīgums, ko noslēdz 193 eh, dalību valstis ANO, tikai Zimbabve balsoja pret. Kāpēc tad mums ir vajadzīgs vēl ES viedoklis? Un otrais jautājums ir par to, kāda ir Eiropas aizsardzības aģentūras loma, ņemot vērā mūsu eksporta kontrolas politiku. Un kāpēc uh, jūs no uh, 2009. gada decembrim līdz 2011. gada decembrim divus gadus ar to nodarboties. Tālāk Kelam kungs. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu teikt, ka Jetenmakī kundze ir sagatavojusi lielisku uh, ziņojumu, un es vēlos piekrist Eštons kundzei, ka šīs ekonomikas sektors ir e, pavisam neregulēts, un ieroču eksports galīgi nav cietis ekonomiskajā krīzē, tā vietā tas zeļ un plaukst. un no desmit ieroču eksportētājiem ir sešas ES dalībvalstis. Ieroču tirdzniecība ir nemitīgs izaicinājums demokrātijai. Tādēļ mums vajadzētu juridiski saistošu dokumentu, Es ir īpaša atbildība par situācijas uzlabošanos tādēļ, ka ja mēs nevaram uzņemties vadību, parādot koordināciju, tad kā, ko mēs varam gaidīt no citiem? Tāpēc mēs aicinām pilnībā atbalstīt ES delegāciju. Darba vietu radīšana, protams, ir ļoti labs aizbildinājums, taču mēs nevaram uh, um, ar to attaisnot uh, ES principu pārkāpšanu. Mēs varam runāt uh, arī par darba vietu saglabāšanu franču kuģubūves uh, rūpniecībā. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies, Kelam kungs, tālāk Ričards Hovita kungs. Paldies, priekšsādātāji. Man ir tikai viena minūte, tādēļ es gribu izteikties īsi un pateikt, ka mēs daudz jau esam runājuši par to, ka mēs e, negribam pārdot ieročus tiem, kas izmanto tos cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums ir jābūt paškritiskiem par sliktajiem lēmumiem, ko esam pieņēmuši pagātnē. Un, um, mums ir jāskatās, kādi ieroči tiek izmantoti Lībijā, Bahreinā un Jemenā. Taču mums ir jāpriecājās par šo nolīgumu un arī par Eiropas Savienības vadošo lomu. Un kā e, es atbilstu Amnesty International bargajam kodeksam un mums ir jāpateicās visiem, kas ir uh, piedalījušies pie šī jautājuma. Paldies, tālāk Basesko kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, ieroči spēlē ļoti lielu nu, lomu, lai nodrošinātu eh, drošību aizsardzības jomā, taču vienlaikus tie var arī veicināt konfliktus, un tādēļ mums ir nepieciešami skaidri noteikumi ieroču tirniecībai starptautiskajā līmenī. Uh, Un šajā sakarībā esmu iesniegus grozījumu, kurā esmu pasvītrojis to, cik svarīga ir ieroču mārķēšana un noteikuma attiecībā uz to. Mums ir nepieciešami noteikumi, lai varētu izsakot ieročiem no ražotāja līdz gala patērētājiem. Šīs grozījums tagad atrodas devītajā rezolūcijas punktā, un tiesiskā instrumenta pieņemšana nodrošinās to, ka augstie standarti kļūs vēl caurskatāmīgi šajā jomā, taču, lai jaunais līgums sasniegtu savus mērķus, ir jāiekļauj arī noteikumi par atbildības veicināšanas mehānismiem. Un es uzsveru to, ka ir nepieciešams iestāties par nelegālo ieroču tirniecības novēršanu un apkarošanu 2011. gadā visā pasaulē izdeva apmēram 1,4 miljārdus eiro šai ieroču tirzniecībai, un tas ir apmēram 1,5% no visas pasaules IKP, un nesenais Oxfam ziņojums ir pierādījis to, ka pagājušos 12 gados tās valsts, kas atradās zem embargo, tomēr ir spējuši iegādāties ieročus par 2,2 miljārdiem dolāru. Paldies! Janis Barnoeva Garcia. Senjora prezidenta. Ties priekšsēdētājs kundze un apsveicu Eštānas kundzi ar, eh, par viņas viedokli un Jetemākī kundzi par eh, viņas ziņojumu. Mana pozīcija pie, ir tāda pati kā Anai Gomešai, un es neatkārtošos, es tikai vēlējos izteikt savu gandarījumu. Uh, par to, ka mēs atbalstām šo ANO nolīgumu, un šis nolīgums cenšas sakārtot, jo, <coughs> kas ir pilnīgi izprukusi ārpus kontrolas. Tas nenozīmē, ka mēs esam pret ieroču ražošanu kādā konkrētā valstī. Arī manā valstī tiek ražoti ieroči, taču mums ir citas pretrunas. Nevar būt tā, ka kāds ministrs, kas ir bijis mm, mm, mm granātu un mm, mīnu ražošanas fabrikas direktors vēlāk ieņem kādu nopietnu amatu. Tur ir tās sāls. Mums vajadzētu runāt Eiropas Savienībā vienā balsī, nevis katram atsevišķi. Paldies! Signor Pino Arlaki. Pino Arlaki kungs. Mr. President, the international community. Godātais priekšēdētāji, starptautiskā arēna ve ir veltījusi ļoti daudz laika un pūliņu, lai uzkrātu lielus ieroču krājumus, kas iespējams vispār nekad netiks lietoti. Uh, konvencionālie ieroči ir pie vainas, ka katru gadu iet bojā tūkstošiem cilvēku. Un šī, šis iecerētais ieroču tirzniecības līgums būs ļoti būtisks un atliek tikai nožēlot, ka Eiropas Savienības valstis turpina ražot un pārdot ieročus uh, jaunatīstības valstīm, kur un tai pašā laikā konvencionālie un mazie eh, ieroči tiek bija masīvi laisti darbā, lai apspiestu mierīgo sacelšanos Tunisijā, tāpat arī Lībijā un Sīrijā. Paldies! Neredzu Mavro Nikolas kungu zālē, tāpēc tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Un došu vārdu Veronikai Matjē. Merci, Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienība vienmēr ir ratificējusi starptautiskos noliegumus, kas attiecās uz ieroču tirdzniecību. Pavisam nesen mēs šeit runājam par ANO. Ap, Eh, desmitā protokola piemērošanu cīņā pret terorismu, un mēs vienmēr esam cīnījušies par nelegālu ielo, ieroču tirdzniecību, taču neaizmirsīsim, kā šo tirdzniecību bieži vien nodarbojās mazie un vidējie uzņēmumi. <clears throat> un uh, mums ir jācenšas tomēr vairāk padomāt par mieru pasaulē. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζέμκε παρακαλώ. E, otóż bardzo chciałem podziękować. E, otóż ja oceniam e, bardzo. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Faktu, ka Eiropas Savienība aktīvi piedalās sagatavojot šo līgumu es apsveicu, mums ir nepieciešams pasaules līgums šajā svarīgajā jomā, taču vēlos uzsvērt to, ka mums ļoti rūpīgi jāpārdomā par to, kādas būs šī līguma sekas un tā raksturs. Šeit runa nav tikai par ieroču ievešanu un izvešanu. Mums ir, manuprāt, daudz vairāk jākoncentrējas uz atkārtotu ieroču eksportu. Ļoti bieži ir tā, ka izmantojot šādus trikus, var apiet noteikumus. Tādēļ mums vajadzētu ņemt vērā arī tehniskos uzlabojumus. Paldies, Baskas kungs! Paldies, priekšēdētāji! Es ļoti augsti novērtē Eiropas Savienības pūliņus noregulēt ieroču tirzniecību un ieviest uh, lielā labāks kontrolas mehānismus ieroču nodošanai un pārvedumiem, bet manuprāt, mums vajadzētu tādu sistēmu, kurā pārdevējs un pircējs um, ir zināms, kur ir skaidrs, kāds darījums ir noticis, un nevar būt tā, ka pārdevējs vai ieroču izplatītājs tālāk vairs nav pilnībā atbildīgs par to, kas ar ieročiem tiek darīts, kādam, kādam pielietojumam tie tiek izmantoti. varētu izmantot sistēmu, ieviest sistēmu, kas eh, izmantojot tādu kā līzingu, ļautu daudz efektīvāk kontrolēt, kas notiek ar ieročiem un kā tie tiek izmantoti. Paldies, mēr... Paldies priekšēdētāji. Diezgan dīvaini ir lasīt par, to, par šo sašutumu, ka Vācija finansē Izraēlas eh, kara zemūdenes. Ir taču zināms, ka Berlīna jau daudzus gadus ir ļoti nozīmīgs ieroču um, eksporta centrs. Un, protams, var jau pieprasīt Uh, šeit uh, lielas kontrolas, bet ir taču zināms, ka ieroču tirzniecībā melnais tirgus ir ārkārtīgi plašs un kontrole var būt noderīga, lai izveidotu sistēmu, kas uzlabotu ieroču embargo uzraudzīšanu, bet nelegālo ieroču tirzniecību ar to pārtraukt nebūs iespējams. Un Un tam būtu jāpievēršas nevis tiem, kas uh, izmanto legāli ieročus. Paldies, Mikolāšeka kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisāras kundze, dāmas un kungi. Šodien mēs diskutējam par ieroču tirniecības līgumu kas tiks noslēgts, un mums jānovērtē, ko mēs paši darām. Mēs it kā runājam par to, ka ir jāievēro cilvēktiesības un tā tālāk, bet uh, Eiropas ražotāji paši piegādā ieročus valstīm, kurām nevajadzētu ieročus saņemt un esmu ļoti šokēts par to, ka Krievija ļoti nozīmīgs partneris pasaules mērogā uh, piegādā ieročus Sīrijai, kas tiek izmantot, lai cīnītos pret cilvēkiem, kas vēlas demokrātiju. Ieroču tirniecību jādomā nav tik sarežģīti kontrolēt, bet nav sankciju sistēmas, tāpēc efektīvs tas nebūs. Paldies, un tagad došu vārdu augstajai pārstāvēji noslēgumu vārdiem. Lūdzu. Paldies priekšēdētāji, paldies visiem, kas izteicās debatēs. Ļoti būtiski apmainīties domām ar Eiropas parlamentu par šo ieroču tirzniecības līgumu un eh, gribu teikt paldies parlamentam par izteikto atbalstu darbam, kas notiek Ņujorkā, lai sagatavotu ļoti svarīgo konferenci, kas notiks šī gada jūlijā. Eiropas eh, Savienības dalību valstīm būs sava loma, bet kā jūs noteikti jau pamanījāt, šis līgums runās par tirzniecību, un tirzniecība ir Eiropas Savienības līmeņa kompetencē, un, kā es bieži esmu teikusi, nostiprinot sadarbību starp 27 dalībvalstīm un uzlabojot sadarbības veidu, ir iespējams lielā mērā uzlabot efektivitāti cita starpā arī šajā jomā. Nu, kaut gan pārunas, protams, nav vieglas. Runājot par Eiropas aizsardzības aģentūru, tad tā um, uh, arī ir iesaistījusies šīs konferences sagatavošanā. Paldies! Līdz ar to arī debats par šo jautājumu ir beigušās un rītdien notiks balsojums par normatīvo rezolūciju, bet tagad būs nākamais, nākamais punkts darba kārtībā - notikuma attīstība tuvajos